Eh, šādiem ceļojumu paketēm, kas pārdodas Eiropā 2008. gadā, 15 miljoni Eiropas iedzīvotāji iegādājās organizētu ceļojumu. Tā mēs to dēvējam. Kādēļ? Tāpēc, ka viņi vēlas savu ceļojumu laikā saņemt eh, palīdzību no kāda, kas runā viņu valodā. Viņiem nav jāveic eh, kaut kādu kontakti ar vietējiem pakalpojumu sniedzējiem, viņi izvēlas šādus organizētus ceļojumus. Uh, bieži vien uh, tas, uh, to dara vecāku gadagājumu cilvēki, pensionāri. Bieži vien šādiem ceļojumiem ir izglītojošs mērķis. Un ceļojumu aģentūras parasti gidus sūta līdzi šādām uh, šādos ceļojumos, un uz šiem gidiem attiecas šī direktīva. Un viņi dažādās valstīs saskarās ar atšķirīgu tiesisko situāciju. Atkal var teikt, ka šī profesija ir regulēta Eiropas dienvidu daļā, bet Ziemeļa Eiropā tā pārsvarā ir neregulēta profesija. Francijā, Spānijā, Grieķijā, Itālijā, Ungārijā, Austrijā viņiem ir nepieciešama licence, bet viņiem nav nepieciešama konkrēts kvalifikācija Vācijā, Lielbritānijā, Skandināvijā vai, piemēram, Čehijā. Tā tad, eh, kā jau es minēju, iemesli, kādēļ ir tiek izvēlēts gids, ir, eh, lai nodrošinātu pakalpojumus, nodrošinātu informāciju klientam saprotamā valodā ceļojuma laikā. Bieži vien ir ļoti problemātiski atrast igauņu valodas gidu vai Rīma, Romā, bet vai Madridē lietuviešu valodā runājošu gidu vai maltiešu valodā runājuši gidi Parīzē. pirms šī direktīva tika pieņemta, situācija ar gidiem bija samērā sarežģīta, jo katra dalība valsts īstenoja atšķirīgus noteikumus. Vairākas dalība valsts, it īpaši Dienvidē Eiropā, uzspieda vietējo gidu izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai šie gidi runā attiecīgā klientu valodā vai nē. Tas principā ir novedz arī pie vairākām tiesasprāvām, un 91. gadā ir bijis arī Eiropas kopienties eh, nolēmums, kas iesaistīja četras dalību valstis. Un tā nolēmumā tik noteikts, ka eh, attiecīgajiem gidiem ir jābūt tādai pašai kvalifikācijai, kā, e, ja tā būtu, e, ja viņš pārstāvētu attiecīgo klientu valstu. Jāsaka, ka 2005. gadā pieņemta direktīva uz, tika uztvērta kā ievērojams uzlabojums. Direktīva tiešām pirmkārt ieviestu e, tiesisko drošību turperatoriem, it īpaši attiecībā uz piekto pāntu, tad gidiem būtu iespējams brīvi veikt savu darbību uz pagaidu principa, jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī, izvairoties no iepriekš eh, sastaptajām grūtībām. Tā skaitā strādājot dažādos muzejos, vēsturiskos vietās. Un kā mums to apstiprināja komisija, uh, E, neformālā paziņojumā 2007. gadā. Tagad direktīva ir stājusies spēkā, tomēr atsevišķi turoperatori joprojām apgalvo, ka atsevišķās dalību valstīs viņu gidi varētu tā diplomātiski to apzīmēt, saskaras ar, tā teikt, administratīvām grūtībām. Atsevišķiem turoperatoriem ir bijušas situācijas, ka viņu gidi tiek aizturēti uz vairākām stundām, kas principā noved pie tā, ka tiek principā izjaukta visa ceļojuma programma, jo aizbildinoties ar to, ka viņiem pietrūkst vietējā kvalifikācija vai tā nav atbilstoša. Līdz ar to turoperatoriem nākas dot līdzi gidiem attiecīgo tiesību aktu apkopojumu vietējā valodā, lai viņi varētu komunicēt ar vietējām varas iestādēm. Tomēr mēs ceram, ka šīs grūtības, ar kurām mēs saskaramies, visdrīzāk ir saistīts ar to, ka vēl ne visi detalizēti pārzina šīs, šo tiesību normu principus, un attiecībā uz gidiem Tas tiešām bieži vien problēmas rodas e, tikai reģionālā un vietējā līmenī, līdz ar to mēs ceram, ka uzlabot informācijas apmaiņa, kas tad būtu no atbildīgajām kompetentajām iestādēm nacionāla līmenī, virzībā uz reģionālo vietējo līmeni, attiecībā uz gidiem un viņu darbību, nodrošināt pilnvērtīgu šīs direktīvas normu ieviešanu un ievērošanu, kas tad noteikti uzlabotu 15 miljonu Eiropas iedzīvotāju eh, pakalpojumus. Tātad tas bija tas, ko es vēlējos sacīt. Paldies! Paldies! Es domāju, ka jūs mums uh, tad, tad uh, mudināt, lai dalībvalsts nekvējoties rīkotos šajā sakarā un Tagad eh, Jens Bjornevalda kungs eh, no Eiropas eh, profesionālās izglītības attīstības centra. Tātad jums tiek dots vārds uz desmit minūtēm. Paldies! Paldies, ka mani uz, uzaicinājāt! Mūsu centrs jau vairākus eh, gadus sadarbojās ar Eiropas komisiju un dalībvalstīm attīstot eh, Eiropas kvalifikācijas ietvaru. Un tas ir eh, instruments, kas ir saistīts ar direktīvu un ir svarīgi izpētīt šo saistību un saprast, vai šie abi instrumenti viens otru papildina. Tad, ko, ar ko mēs nodarbojamies pirmkārt? Uh, Tad īsumā, kāda ir mūsu, mis, mūsu ietvara mm, pamatprincipi, tad es arī runāšu par to, kā šis ietvers tiek īstenos un kādas tiek uzsvērts dalību valstīs. Un pieskaršos dažiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo saikni. Pirmkārt, attiecībā uz eh, principu, kāda ir aiz šī te uh, ietvera. Tātad iepriekšējais slaids lūdzu. Eiropas uh, eh, ietvers ir tāds kopējs atskaits punkts. Tas ir kā tulkošanas, uh, tāda kā tulkošanas tabula, lai mēs varētu salīdzināt uh, kvalifikācijas, kādas ir dažādu kvalifikāciju profils. Tas nozīmē, un tad ir redzams, ka ir ļoti uh, dažādas kvalifikācijas Eiropā. Un tad problēmas Eh, ir saistībā ar to, kā kvalifikācijas var tikt salīdzinātas. Mēs cenšamies eh, vienkāršot veidu, kā mēs eh, kvalifikācijas salīdzinām, kā mēs tās interpretējam un kā tās tiek interpretētas atšķirīgās valstīs. Un Un Eiropas uh, ietveram ir divi lieli mērķi. Pirmkārt, uh, atvieglot mobilitāti tā, tā pašā veidē, kā to dara direktīva, un otrkārt arī atvieglot eh, mobilitāti un kvalifikāciju pārnešanu institūcijas starpā, balsoties uz mm, mūža izglī, izglītību. Piem, un, kā teiksim, samērot uh, profesionālu izglītību un, un, un universitātes izglītību. Eiropas kvalifikācijas ietvers balstās uz astoņiem kvalifikācijas līmeņiem. Svarīgi ir tas, ka šie astoņi līmeņi tiek definēti balstoties uz um, learning outcomes, tātad mācīšanās rezultātiem, kur ir specifiski norādītas kompetences, prasmes. Un svarīgi ir, pam, ir pievērst uzmanību tam, ka tur tiek ietverts eh, viss mācību loks, sākot no uh, eh, pamatskolas līdz pat augstākajām akadēmiskajām kvalifikācijām. Tad, tad, šādā veidā šī tabula apkopo visus uh, Boloņas procesā noteiktos uh, mācību studiju pro, periodus. Un šādā veidā mēs cenšamies iet, tad, tad, tad aplūkot visas iespējamās kvalifikācijas Eiropā, ne tikai akadēmiskās, kā to dara Boloņas eh, kvalifikācija. Kā jau minēju, rezult, mācību rezultāti ir ļoti svarīgi, jo tradicionāli mums eh, nācās nodēt kvalifikāciju balsoties uz uh, laiku uh, un tātad atdevi, kāda bija nepieciešama, lai, sa, lai iegūtu kvalifikāciju. Tomēr Tagad mēs vairāk eh, koncentrēsimies uz rezultātiem, ko uh, students māk un ko viņš var izdarīt, ko viņš ir apgūst mācību procesā. Un tā ir, un tā ir tāda svarīga pārēja, tā ir tāda kā paradigmas eh, maiņa attiecībā uz kvalifikācijām. Šie astoņi līmeņi tiek definēti šādā veidā. Un tas ir ļoti sarežģīts uzdevums visā Eiropas līmenī. Un mums tas ir jāvil, jāvirz arī uz nacionālo līmeni, jāatrod kvalifikācijas. Uh, un tam visam ir liela ietekme uz caurspīdīgumu. Nākamais slaids. Kādi ir lielāk, svarīgākie da dati? Ja? Tad, pa, šis te ietvers tika e, pieņemts parlamentā 2008. gadā. Un valstis e, tika, e, tiks aicināts atsaukties uz nacionālo kvalifikāciju līmeni. Un līdz 2020. gadam valsts tiks aicināts ietver, īstenot uh, uh, Eiropas ietvaru attiecībā uz certifikātiem un diplomiem. Lūdzu, nākamais slaids. Kāda ir pašreizējā situācija? Tas ir svarīgi, jo mēs redzam, kā e, uh, dalībvalstis uztver šo ietvaru, visās eh, valstīs šobrīd tiek attīstīta, attīstīts eh, na nacionālās kvalifikācijas ietvers, kurš atspoguļo eh, tieši šos mācību rezultātus. Un attiecībā uz atsaukšanos, es jau tad minēju, ka ir šis desmitā gada termiņš, tad, manuprāt, tas ir labs progress un ir um, tad, arī valsts ārpus Eiropas Savienības, kā Austrālija, Kanāda, izrāda pieaugošu interesi par šo ietveru, un, jo tas ir labs veids, kā salīdzināt kvalifikāciju un kā paaugstināt caurspīdīgumu. Tas ir brīvprātīgs eh, process, bet eh, eh, pašreiz attīstība liecina, ka tas dalībvalsts līmenī ir ļoti svarīgs. Nākamais slaids. attiecībā uz ietvaru un 2005. gada 36. direktīvu. Par to nav bijušas daudz diskusijas, bet es domāju, ka uh, par mums ir jāuzskata šīs kā iniciatīvas, kas viena otru papildina. Un, un šī uzticības uh, politika var uh, atvieglot direktīvas īstenošanas procesu. Tā atvieglo uh, pamatu, kāds ir nepieciešams, lai veidotos caurspīdīgums. Un ietvers uh, fokusējas uz nacionālo kvalifikācijas sistēmu, arī uz uh, caurspīdīgumu un uzticību. Es domāju, ka šīs divas kombinācijas, kas balstās uz brīvprātīgu procesu, ir kaut kas tāds, kas mums ir jāņem vērā. Bet, protams, ir svarīgi minēt arī to, ka, kā jau rekomendācijās ir minēts, no parlamenta un padomas pagājušo gadu eh, ietveram nevajadzētu ierobežot direktīvas lēmumus, jo direktīva ir likumīgais eh, pamats atzīšanai. Un ir skaidrs, skaidrs tas, ka eh, notiek koncentrēšanās uz mācību rezultātiem, un un tas ir ļoti svarīgs virziens, un tas var būt uh, noderīgs uh, tāl tālākajās diskusijās. Paldies! Paldies visiem ekspertiem, kuri šajā pēcpusdienā uzstājās. Paldies par jūsu viedokļiem! Eh, paldies, ka ievērojat arī runāšanas laiku, kas vienmēr ir viegli. Tagad 25 eh, minūtes veltīsim eh, debatēm, jautājumiem. Man ir uz sarakstā seši cilvēki, kas vēlas izteikties. Es domāju, ka viņi varēs tātad uzreiz visu izteikties un es pēc varēs arī atbildēt. Un arī Eiropas komisijai būs iespēja izteikties Donc, par ordre, mm, les coordinateurs, M. Schwab. Un Jurgens Tīšs pārstāv Eiropas komisiju. Švāba kungs, koordinators, vai ir kādi komentāri? Jā, es vēlētos eh, pateikties par eh, jūsu prezidentūru šodien un arī par e, interesantiem priekšlasījumiem, ko var izdarīt profesionālā kvalifikācija un ko tā nevar. E, Es eh, biju pārdomās, vai tiešām direktīva eh, tik ļoti attiecās uz iekšējo tirgu. Šķiet, ka nevienam nav problēmas ar šo iekšējo tirgu, un tas ir nedaudz aizdomīgi. Eh, jau tomēr ir daži gadījumi šajā jomā, ka nav tik vienkārši tā lieta. Uh, Es e, e, mēģināšu vērsties uz vienu personu Metzler kungu vai e, profesionālās kvalifikācijas direktīva varētu, e, e, varētu nošķirt pa attiecīgajiem problēmu gadījumiem. Es varu mēģināt uz to atbildēt. Ensuite, court, très clair, merci. Madame Gebhardt. Tas bija pavisam īslūdz Gebhārtas kundze. Uh, par Bernevalda kungu. Man ļoti patika jūsu pieeja. Uh, tas ir arī, ko mēs uh, par atzīš, atzīšanas direktīvā 11. paragrāfā arī diskutējam. Uh, Eh, tātad pēc mācību gadiem vai studiju gadiem, kā toreizējais referents to vēlējās, vai tomēr nebūtu svarīgāks saturs, nevis šīs eh, mācību ilgums. Un tad mēs teicām, ka mēs paliksim pie sistēmas, eh, kā ieteica Eiropas komisija, bet varbūt tomēr tas būtu jautājums arī komisijai, jūsu referentam 2012. gadā arī pārdomāt. Uh, Vai nevajadzētu attīstīt tālāk š, diskusijas šajā jomā, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Man arī sākumā bija tāds iespējas, jā, tiešām nav nekāda problēma. Mums nav tik daudz jādomā par realizāciju, bet tomēr uh, Eh, tad eh, arī tika uzskaitīti šie konkrētie gadījumi, kā mēs dzirdējam, kas attiecās uz inženieriem, tad es vēlētos, man ļoti žēri, ka ar eh, platformu idejām E, tā jau bija tieši attīstīta inženieriem, kā šķiet man liekas, tā bija tad tā nepareizā ideja, varbūt e, tad tā e, šo ideju tālāk nevirzīsim, bet varbūt pavisam īsi jūs domājāt, un es domāju, ka tomēr to vajadzētu tālāk attīstīt, jo tas ir svarīgi nākotnei, jo patiesi tur var arī pārvarēt problēmas un. Uh, Līdz ar to es arī gribētu dzirdēt citu e, referentu viedokli, jo tas man šķiet patiesi um, e, tā atbilde, kuru, kura mums ir nepieciešama šajā sakarībā. E, Metzler kungam es vēlējos jautāt, jo tur man iet tieši tāpat kā Švāba kungam. Uh, Ehm, vienmēr man ziņo par atsevišķiem gadījumiem, kur ir problēmas, īpaši, piemēram, Vācijā frizieriem un frizieru darbu uzsākšanas gadījumā ir ļoti daudz tiesas Eh, tiesas eh, procesu, eh, kur frizieri nevar darboties savā profesijā, jo tie netiek Vācijā atzīti. Tur ir atsevišķie gadījumi, kur patiesi ir šīs problēmas. Varbūt jūs pārāk rožaini, tomēr mums to parādījāt, kā ir Vācijā, piemēram. Merci. Uh, Madame Weiler. Yes. Vailers kundze. Es sēžu nepareizajā vietā, bet tomēr. Tātad no sākuma es vēlētos pateikt, um, jo daudzas asociācijas uh, arī to izteica. Um, šodienas diskusija nav direktīvas revīzija. Vai mēs to darīsim, tas vēl nav īsti zināms, to mēs varbūt zināsim un diskutēsim pēc 3-4 gadiem, bet katrā gadījumā tas nav plānots, bet mēs vēlējamies aplūkot kopā ar komisiju un veikto analīzi, kur ir problēmas. Un nedaudz jūs arī to minējāt eh, savās prezentācijās, ka dalību valstīm ir liela neusticība vienai pret otru. Uh, Eh, protams, eh, ir pārmetumi, piemēram, mūsu dalībvalstīm mums ir vislabākā situācija, citiem ir sliktāka. Vācijas pārstāvis eh, runāja par šīm, šīm darbībām, lai atbaidītu, piemēram, arī turismu operātori, kur viņi nevar darboties savā profesijā. Man ir divi konkrēti gadījumi, varbūt arī komisijai līdz ar to manī rada izbrīnu, kā Eiropas profesiju uh, šīs kartes vēl nav izstrādātas, jo šķiet, ka uh, rūpniecība nevisai piedalās šajā procesā, jo tikai šis, uh, šī profesija standarts, šis profesija karps, tikai tām ir vērtība. Un man šķiet, ka tas ir šajā jomā ir veikts pārāk maz. Arī par ārstiem tika teikts, ka būtu vajadzīgs reģistrs, kur Eh, tiktu minēti pārkāpumi, lai arī pacienti varētu ielūkoties. Man šķiet, ka tas būtu vajadzīgs arhitektiem, Eh, citām profesijām, piemēram, ja es gribu kaut ko būvēt, lai man būtu informācija, bet man šķiet, ka uh, par ārstiem ir jāatbild valstī. Jā, tas ir pielaists vienalga, kur Eiropā, ka tas ir arī ar attiecīgo kvalifikāciju. Ja, ja kāds kļūst slims, tad viņ, eh, viņš nevar no sākuma uzzināt, vai tas vārsts ir kvalificēts un pēc tam tikt ārstēts. Tā, lai, tā ir valstu kompetence. Un pēdējais Eh, tad eh, tos eh, slavenos gidus es arī negribētu minēt. Tur ir ļoti daudz gadījumu, īpaši tie, kur, piemēram, brauc uz Itāliju un tur nevarēja strādāt, jo viņi vienkārši arī to nemaz nezināja. Un pēdējais ir kops sadarbība. Uh, ne tikai pakalpojumu direktīvas sakarā, bet arī šīs direktīvas sakarā e, bija runa par to, ka būs kopēja platforma, ka būs labo prakšu um, e, maiņa, e, tad, tad viedokļu maiņa par labajām praksēm, par labo izglītību, par to harmonizēšanu. Bakalauru mēs nepieņēmām to izdarīja dalībvalsts. Tas, tas nebija Eiropas parlamenta kompetence, tāpēc es neesmu par to atbildīgi, ka tas varbūt notiek e, nepareizi. Labo prakšu platforma, tas gan būtu ļoti labi, un kādēļ tas tad nedarbojas, varbūt tūlīt to var komisija arī atbildēt. Madame Šikler. Šiklers kundze. Šiklers kundze. Paldies visiem runātājiem. Mēs ļoti daudz ko uzzinājām. Es vēlētos, ka būtu bijuši šeit vairāk kolēģi, kas būtu jūs uzklausījuši, bet es vēlējos teikt, ka tad Mecakungs runāja. Solvit, maybe... Par uh, Solvit, un varbūt uh, citi varētu izteikt savu viedokli par šo jautājumu. Otrais uh, jautājums, par ko Filipa kungs runāja attiecībā uz Lielbritāniju par to, ka 9% ārstu ir no Lielbritānijas un īrijas, un jūs runājāt uh, par pacientu drošības līdzsvaru un tiesībām strādāt. Vai jūs varētu minēt kādus īpašus specifiskus uh, piemērus par kādu dalību valsti, kas jums sniedz uh, neadekvātu informāciju par kādu pacientu. Tātad šī nasta, protams, ir, ir uz, attiecās uz jums, jo ārsts ir tātad veselības um, profesionālis. Un ja viņš ir pieļāvis citā valstī kļūdas, And Un man pilnībā skaidrs, uz ko balstās šī GMC organizācijas principi. Ir absolūti skaidrs, ka nepieciešams nodrošināt, lai šīs 27 dalību valsts apmainītos ar informāciju, ka ja kāds ir jau iepriekš izdarījis pārkāpums vai nopietnas kļūdas savā darbībā, lai viņam neļaut strādāt citā valstī, tādējādi izmantojot to, ka valsts neapmainās ar informāciju. Es tāpēc e, vēlējos uzdot GMC pārstāvim arī varbūt tādu e, mazliet viltīgu jautājumu. Tātad, e, cik daudz Lielbritānijas medicīnas studentu piedalās Erasmus projektā? Un šis piemērs par frizieriem un viņu kvalifikāciju, jā, protams, es esmu dzirdējusi, ka uh, Vācijā eh, cilvēki nevar strādāt, ja viņiem netiek atzīta citā valstī iegūtā kvalifikācija, kas, protams, rada daudz problēmas, eh, kas eh, saskārušies ar šādām problēmām. Katrā ziņā Es domāju, ka neviens no klātesošiem nav cietis no sliktas kvalifikācijas speciālistiem frizieru darbā, bet nu, tad ar prieku gaidīšu atbildes uz jūsu jautājumiem. Paldies, Hārberkungs. Paldies, priekšsētāji. Es domāju, ka šī bija ļoti laba uzklausīšana. Gribētu pievērsties vairākiem punktiem, un varbūt mēs, teiksim, mēs varētu izmantot to, ka kopā ar mums ir mūsu eksperti, un viņi mums varētu dot kādas turpmākas vadlīnijas par to, kādas varētu būt komitejas prioritātes, kādas turpmāk būtu jāievēro. kā tad, tad mm, vie, mūsu viesi zina, mēs esam pasūtījuši pētījumu par šo jautājumu, un jūs to atbalstījāt. Un jautājumā, un pētījumā noteikti vairāki jautājumi. Viens no jums tad, minēja tātad kopsavilkumu, ka šis, šis likuma akts ir labs, bet eh, tā īstenošanas eh, instrumenti, eh, tiem ir trūkumi. Un tas ir jāuzlabo. Un tas ir par to ir atbildīgas dalībvalstis un komisija, jo tā ir svarīga transponēšanas joma. Bet es domāju, ka mēs varam turpināt šo procesu, sniedzot rekomendācijas. Un es, man interesē jūsu uh, viedokļi, vai jūs piekrītat mūsu pētījuma uh, secinājumiem un kā to visu virzīt uz priekšu? Tātad jautājums par uzticību ir parādījies un vairākās vietās, un kā tieši to var, varētu uzlabot. Un mums komitējai jāaptur prātā iespēja ies, ielūgt uh, eh, Nacionālā parlamenta locekļus, lai viņi būtu nākt šeit un runātu, jo tas būtu tieši interesanti uzklausīt viņus par šiem jautājumiem, jo daudzos gadījumos uh, viņi tad atsauksies uz konkrētiem gad gadījumiem. Otrais komentārs ir saistīts ar to, ko daudz no jums eh, minēja par miedarbību starp profesionālo kvalifikāciju un atzīšanu un pārobežu pakalpojumiem. Un šo te transponēšanu, šo te direktīvu, kas to attiecas. Un viens no jautājumiem, kas ir šajā pakalpojuma direktīvā, ir jautājums par kvalitātes eh, standartiem pārobežu eh, pakalpojumos, un turisms bija interesants piemērs par atšķirībām nacionālajās pieejās, kad eh, dažās valstīs ceļojuma aģentiem ir vajadzīga šī atzīšana, bet citās valstīs, citās valstīs nē. Un tas noteikti parādīsies mūsu pārskatā par likumdošanu. Un es grib, mēs gribētu dzirdēt jūsu viedoklis par to, kas varētu šajā ziņā notikt. Jo šķiet, ka profesionāļi, kuriem, kuriem ir, kuri ir atzīti, Tātad viņi, uz viņiem neatiec citu valstu praktiskās prasības. Un tad, ja mēs sakām klientiem, ka jums e, ir jāsaka ceļojuma aģentūrām, lai viņiem būtu profesionāli darbinieki, tas būtu labi klientiem un labi profesionāļiem. Jautājums, kā mēs e, to īstenosim, tas būtu interesanti. Un tas ļoti cieši saistās ar kvalifikācijas ietvaru. Mēs redzam, ka viss šīs lietas ar laiku uh, tad apvienosies. Un ap 2011. gadu likumdošanas pārvaldē ir būtu, būtu jābeidz un jāizveido pati direktīva. Tātad daudz, kas, daudz lietas savā starpā savienojas. Un mans jautājums būtu šāds. Kā mēs varam izveidot uh, tātad, uh, pamatotu atbildi uz to visu, kas atbilstu Eiropas iedzīvotāju gaidām. Tad, lai viņi varētu iznot savas tiesības, eh, pārvietoties eh, uz citām valstīm. Un kā mēs viņiem sniegsim tad norādes par, eh, par cilvēkiem, kur sniedz pakalpojums un kā mēs veicināsim šo te kustību, kur ir obligāti un brīvprātīgi instrumenti un viss šī kolektivitāte. Tas ir sarežģīti jautājumu kopums. Un es domāju, ka mūsu komiteja ir jāpiedalās šajās diskusijās, un tad būs vairāk specifiski punkti, ar kuriem mēs nākamajos mēnešos strādāsim. Un tad, tad eh, komisija eh, iespējams pēc brīža runās par savu pārskatu. Paldies, vai jautājumu nav? Tādā gadījumā tā kā visi runātāji. Eh, tā kā visiem runātājiem ir lūgts atbildēt, mums ir desmit minūtes Tāpēc eh, mainīsim kārtību un dosim katram vienu, divas minūtes atbildēt uz jautājumiem. Jūs, jūs pirmais. Paldies! Es atbildēšu uz uh, eh, Gebmērts uh, eh, kundzes jautājumu par rezultātiem. Kopš 2005. gada dalību valstis ir veikušas uh, progresu, tad konkrēti izmantojot mācību rezultātus attiecībās kvalifikāciju. Un tā ir jauna iespēja aplūkot šo te paradigmātisko maiņu, kā tas saistās ar direktīvu. Tāpēc man, es ļoti atbalstu Geberts kundzes uh, komentārus. Tas ir, tie ir ļoti no, noderīgi nākamo mēnešu darbā. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, es īsi atbildēšu uz Hārboru kungu, kungu jautājumu, kurš atsaucās uz mūsu sektoru. Uh, Savā prezentācijā es minēju, ka pakalpojumu direktīva mūsu jomu ietekmē nopietnāk nekā kvalifikācija ietvers pēc pakalpojumu direktīvas eh, transponēšanas Francija ir atvieglojusi eh, likumdošanu attiecībā uz turoperatoriem. Francijas likumdošana ir ļoti sarežģīta. Tad, tad priekšētāja kundze atvainojiet par šo komentāru, bet tas tā ir. Spānija maina savu likumdošanu, Grieķija eh, arī vēlas to darīt, un tā tad vairākas dalību valstis patiešām pakāpeniski veido kaut ko tādu, kas varbūt kādreiz kļūs, kļū, kādreiz kļūs par kopīgo platformu profesionālai uh, ceļojumu aģentu un turaprātoru kvalifikācijai. Un tātad pakalpojumu dir direktīva nākamgad tiks nedaudz pārskatīta. Atvainojiet, uh, tieši ceļo, ceļojuma pakašu di direktīva. Uh, kas attiecās uz um, klientiem pārdotajām ceļojuma paketēm. Un arī tātad patērētā tiesību direktīva, kas tiek izstrādāta. Tas viss ir svarīgi ceļojuma aģentiem un tur operatoriem. Īsumā. Es domāju, ka vairāki god, god, godātie mm, komitejas locekļi pieminēja šo te profesionālo karti, mēs e, noteikti to atbalstītu. E, tas būtu labi e, tad gidiem, arī ceļojuma aģentiem un tūroperatoriem, kā jau iepriekš minēju savā prezentācijā. Tur ir īpašas problēmas saistībā tieši ar ceļojumu aģentiem. Paldies! Merci beaucoup. Eh bien, je vous... Paldies! Es vēlētos atbildēt uz diviem jautājumiem. Vienu, vienu tad Gebhārds kundzes jautājumu par, un, vien, un otru par Solvit. Kāpēc šī te kopējā platforma? Mēs sākām ar ideju, kas arī bija komisijas ideja, par to, ka vajadzētu būt vienai kopējai platformai inženieriem. Tātad inženieri būtu viena vienota profesija, bet problēma ir tāda, kā realitātē kad tiek izveidot šī kopīgā platforma, un tad saistībā ar to būtu direktīva, tad visām valstīm vajadzētu pieņemt visus inženierus, kas iebrauc viņu valstī un kas atbilst šai platformai. Bet tad mēs neesam noteikuši, vai ķīmi, piemēram, ķīmiskais inženieris, uz, balstoties uz šīs platformas, var veikt piemēram, civili inženieru pienākumus. Mēs nevēlamies šādu situāciju. Mēs gribam teikt, vēlamies, lai būtu platforma, kur būtu minēts, ka, lai būtu karte, ka, kur minēts, ka šis cilvēks ir kvalificēts. Un, un iespēja to iekļaut direktīvā nobēdēja savā ziņā dalību valsts. Ne, tad tā ir jābūt tad, platformai eh, profesijām, jo ķīmiski inženieri nav tas pats, kas civili inženieri. Tāpēc tagad mums nāk 20 eh, kopīgas eh, platformas sākotnējā ideja. Tātad bija vienkārši ļaut pārvietoties no vienas profesijas uz otru. Un tas ir kaut kas tāds, ko īpaši, pat īpaši nevar pie, piemērot tieši inženieru profesijai. Tāpēc, un šo platformu vajadzētu ieviest ļoti pakāpeniski. Nevar likt tātad, eh, dalībvalstī atzīt kādu, kuram ir vienkārši šī karte. Jo tātad eh, visa informācija, kas ir kartē, to ņems eh, vērā dalībvalsts. Un tad nav, nav vajadzīgi citi dokumenti, lai cilvēks varētu strādāt. Mēs vēlamies atrisināt šo problēmu, un mēs eh, mūsu federācijā esam saskārušies ar, ar inženieriem, kuri nav tikuši atzīti, kuri vēl, ir vēlējušies strādāt Grieķijā, bet eh, viņi to nav varējuši darīt. Tāpēc, ka viņiem nav nepieciešamā izglītība, ko pieprasa Grieķijas likumi. Tāpēc, tad, tātad, ja ja mēs, ehm, ja, ja nav šāda vienota organizācija, tad mēs nevaram iegūt informāciju. Paldies, Mecel. Priekšsēdētāji, eh, kundze, man divreiz jautāja šeit no sākuma Švāba kungam, nav tik daudz atsevišķo eh, gadījumu, lai es tos atsevišķi sagrupētu, un es. Um, nevēlētos arī, ka um, sistemāti, lai mēs to sistematizētu, bet, protams, ir novērojumi un tie ir arī jāanalizē un jāizslēdz ka ir grupas, kuram nedrīkst atļaut darboties profesijā. Brīvās profesijas es pārstāvu, bet tomēr es mēģināšu atbildēt. Protams, ir cerības šeit Eiropas kvalifikācijas ietvars ir ļoti svarīgs instruments, um, kur mēs vēl varam uh, padziļināt uh, un vēl vairāk pārliecināt, uh, lai arī sasniegtu labākus izglītības rezultātus. Uh, Un, diemžēl, tur ir uh, liela um, diskusija par eksāmenu kvalitāti, jo eksāmenu kvalitāte Eh, arī lūkoties no manas pieredzes, piemēram, ja arī Vācijā starp dažādajām federālajām zemēm, kur ir eh, izglītības ministrija kompetence, kur tiek eh, kritiski diskutēt, un es jau tagad priecājos, ka mums ir konsens no Eiropas parlamenta puses Un varbūt mēs varēsim atrisināt ātrāk šo problēmu. Arī Vēlers kundze, ka bakalaura un maģistra diskusija um, nenāk no parlamenta, uh, uh, bet tomēr run par, runājot par kvalitāti, protams, tā ir vislielākā problēma, un arī Haberkungs jau minēja ka ir neusticība valstu starpā, un uh, pilsoņi tāpat arī neusticas attiecīgās citas valsts pilsoņiem un nav uzticības kādam, kurš nāk ar šo kvalifikāciju citā valstī, un viņam tomēr neusticas tādēļ. Mans jautājums būtu, un mans ierosinājums, caurskatāmība, caurspīdīgums ka mēs arī saskatām, eh, kādas ir tad šīs cilvēka kompetences, kādas ir viņa kvalifikācijas. Varbūt eh, kādam ir vajadzējis mazāk laika, citam vai, vairāk laika. Un arī par solvēt es gribētu teikt, ka mums ir laba pieredze ar šo sistēmu, kas īstermiņā izglīto un līdz ar to mēs arī šeit pievēršamies caurskatāmībai, tātad kompetences ir nododams tālāk, un līdz ar to var arī sasniegt uh, to, ka problēma bieži tiek atrisināta, kad tiek pieņemtas dažas lietas. Piem Paldies! Paldies, Filip kungs, man liekas, jums tika divi jautājumi uzdot. Jā, paldies, es centīšos atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Vispirms, manuprāt, e, mēs tikām pārprasti. Mēs visnotaļ atbalstam brīvas pārvietošanās principu. Tomēr tad, kad runa ir par ārstiem, kuriem e, tiek ļauts nekompetenti strādāt, tā rezultātā cilvēki mirst. Un līdz ar to šeit runa par uzticēšanos citām valstīm, kompetentajām iestādēm, ko viņi dara ar saņemto informāciju. Mēs katrā ziņā rīkojamies, mēs labprāt arī apmainamies ar informāciju, sniedzam šo informāciju arī sabiedrībai. Šai informācijai var piekļūt jebkurš, kurš to vēlās, caur mūsu mājaslapu internetā. Tomēr no citām eh, valstīm mēs nevienmēr saņemam šādu informāciju. Principām Mēs eh, daudz eh, plašāk atbalstu gūstam eh, ASV, Kanādā, Jaunzēlandē, Austrālijā, kas daudz labprātāk un skaidrāk šo informāciju mums sniedz nekā atsevišķas dalību valstis. Skandināvijas valsts ir lieliski partneri informācijas apmaiņā. Un šeit jāsaka, patērētājiem ir jābūt tiesībām izvēlēties, kas būs tas, kas sniegs viņam vissvarīgāko pakalpojumu, respektīvi veselības aprūpas pakalpojumus. Viņam ir jābūt tiesībām izvēlēties. Un mēs uzskatām, ka uh, likumdevējiem ir jābūt uh, pienākumam sniegt informāciju, nevis uh, eh, aizsekties ar šiem privātuma ievērošanas principiem, kā tas bieži tiek darīts, lai Protams, ka mēs atbalstam to, ka uh, medicīnas darbinieki var strādāt jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī. Man tiešām nav informācijas par uh, medicīnas studentiem, cik daudz no viņiem Erasmus programmā ir piedalījušies, bet uh, var par to jūs informēt vēlāk. Paldies! Jā, un tad noslēgumā. Mestras kundzei vārds. Jā, mēs redzējam, ka ir uh, problēmas uh, arī regulējumās profesijās. Bet problēma ir arī profesijās, kuras netiek regulētas un kuras nepiekrīt šai direktīvai. Uh, un ir valstis, kuras bloķē šos darba ņēmējs tās neiesaista viņus tirgu un nepārbauda kvalifikāciju un nepārbauda pieredzes. Tā ir problēma, kas ir piemēram arī Portugālē. Un jo īpaši, kas attiecās uz dažām profesijām, uh, Es domāju, šajā momentā e, būtu par vēlu e, runāt par e, direktīvas 2036 izvērtēšanu. Protams, tai būtu procedūra jāvienkārši un kas attiecas uz šīm profesijām tad mums ir uh, jau uh, viss tas, kas ir arī ārstiem, ja mums ir kādas lietas jānoskaidro. Uh, tādu, proti to varētu darīt arī koordinātoru komitejas vai arī tie, kur ir atbildīgi par uh, profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Pie arhitektiem um, ir arī apakšgrupa un tajā mm, tiek regulēts, kādā veidā šī kvalifikācija tiek piešķirta. Tur ir atzīšanas, piemēram, tie ir privileģētākie, un tā attiecīgā institūcija, tā ir jāuzticās otrai institūcijai kādā citā dalībvalstī. Un ir jāskatās, kāda ir priekšnoteikuma šīs profesijas veikšanai. Es domāju, ka ir svarīgi ne tikai attīstīt solvēt, bet arī e, citas informācijas tīklus, kuri būtu veidojami e, ar komisijas atbalstu. Es attiecinu to arī uz Euresnet. E, kur e, dažās lietās tas būtu ļoti kompetents, e, piemēram, ja pilsoņi, e, tātad tie, tiek sludināta kāda darba vieta, tad eh, viņi varētu izmantot iespēju un nebloķēt to ar dažādām prasībām. Eh, mums tas būtu arī jāietver EQR eh, un jāsalīdzina ar to, kas ir direktīvā. Paldies! La parole à la Commission européenne, monsieur. Paldies, tad varbūt vēl arī Jurgens Čečena kungs no Eiropas komisijas, kurš ir atbildīgs par GD tirgiem. Varbūt jūs varētu teikt, ko ir eksperti stāstījuši, un jums ir desmit minūtes, un tad es izdarīšu kopsavilkumu. Jā, es gribētu teikt dažus vārdus. Pirmkārt jau pateicība komitejai, ka jūs esat organizējuši šo noklausīšanos. Tie bija ļoti interesanti ieskati, kā praktiķis redz šo direktīvu, un es gribētu pie, pakavēties pie trim punktiem. Pirmais būtu eh, eh, diezgan vienkārši mums ir tikai viena direktīva par uh, profesionālo kvalifikāciju. Mums bija reiz 15, Uh, un komisijas priekšlikums toreiz bija, mēs vienu pieņemsim, man šķiet, ka šī diskusija ir beigusies profesionālās kvalifikācijas direktīva ir ļoti svarīgs elements, un to, tas ietver trīs pamatbrīdības, tātad eh, brīvību uz eh, dzīves vietu, uz pārvietošanās brīvību, uz profesionālo darbību. Šī direktīva vairākas reizes jau ir eh, minēta. Tas attiecās, tā attiecās uz divām pamatbrīvībām, kur nav ietverta pārvietošanās brīvība. Ir arī viena direktīva. Um, T, t, tur nav tik daudz problēmu, bet tomēr problēmas arī ir, un tas ir mazākās, eh, mazāko gadījumu skaits. Tur nav runa par daudzumu, eh, bet e, ir runa par e, dzīves kvalitāti kādā citā valstī, un tas ir ļoti svarīgi pilsoņiem. Kādi ir izaicinājumi? Šeit vienreiz būtu jāsaka, tad pirmais būtu jāsaka, ka ir jāorganizē sadarbība ar uh, valstīm, uh, um, tas vēl ir liels būvlaukums, kur gan ļoti daudz kas notiek. Jau ir teikts, ka uh, Internal Market Information sistēma tā ļoti labi funkcionē. Uh, mums ir pieaudzis šis informācijas daudzums. Šajā gadā 12 tūkstoši, pagājušajā gadā bija tikai trešdaļa. Tas nozīmē, ka attiecīgās institūcijas tiešām darbojās šajā sistēmā kāda informācija mums ir jānoved līdz, eh, jāuzzina. Man šķiet, ka šeit būtu jāsadala divas lietas, ir gadījumi, eh, kur draud kāds disciplināra eh, mērs. Ja š, tas tiešām ir draudz, tad ir runa par datu drošību Eiropā. Tad tik vienkārši mēs nevaram to pateikt, ka tas uh, direktīvas ietvarā ir uh, kaut kādā veidā uh, regulējums. Un otrais ir runa par disciplināru mēriem. Um, tur ir attiecīgās institūcijas un komitejā jau ļoti uh, arī tika pieminēta šī profesionālā karte. Es domāju, pamatjautājums šeit ir kā izskatās ar uh, to, vai dalībvalstis pieņems šo karti. Uh, mums vēl ir ļoti dažāda šī aina, un noklausīšanās rezultātā šodien uh, uh nebija tā, ka visi atbalstīja šo profesionālu kārdu. Es zinu, ka šeit vēl ir e, ļoti daudz darba, daudz kas arī notiek, būs arī prezentācijas nākošajā dienā, bet tas ir viena, tā ir viena būvlaukuma daļa. E, otrais lielais izaicinājums ir, ka mums ir jānodrošina, e, lai atvieglojumi Um, šiem pār uh, pagaidu pakalpojumiem, kuri direktīvā tiek ieviesti, ka tie tiešām tiek arī realizēti. Un divi gadījumi jau šodien tika nosaukti. Pirmais ir ārsts. Tas ir par pacientu drošību, kas notiek, ja ārsts uh, pārobežā darbojās bet es vēlētos norādīt, ka pēc šodienas direktīvas katrs ārsts, kurš izmanto šo profesionālo brīvību, tam ir uh, jādod paskaidrojums uh, un arī uh, jāparāda, ka uh, Certificate of Legal Establishment tieši šajā uh, zemē, kur viņš apmeties tas atbilst arī pacientu prasībām. Ja mēs jau runājam par pacientiem, tad mums ir jārunā par tiem, kuriem klājas labi, tiem 50 miljoniem, kuri katru gadu brauc uz kādu citu valsti. Mēs zinām, ka šeit ir problēma pavisam konkrēta, piemēram, šis Uh, šī deklarācija tiek pieprasīta un tā noteiktā termiņā ir jāiesniedz attiecīgām institūcijā. Tātad uh, uh, kolēģis varētu, tam, viņam es varētu noraidēt, ka šāds termiņš gan nav akceptējams. Lokālās institūcijas jau par to tika arī runāts. Um, tas patiesi arī mūs ļoti uh, spēcīgi nodarbina, un man uh, gala uh, tāda nobeiguma piezīme būtu tā kā skats nākotnē. Divas, divas tēmas, par kurām jau tika runāts. Tā tad pirmā tā ir tālāk izglītība izglītība, kurā pats svarīgākais ir output un nevis input. Um, tur ir arī priekšlikums šajā sakarā. Mums tiešām ir jāgaida, vai dalībvalsts to patiesi arī viss liks lietā. Un es vēlētos arī atgādināt, ka uh, prof, profesionālās kvalifikācijas direktīva arī attiecās uz šiem uh, veselības jomas. Um, um, veselības jomas jautājumiem. Uh, Eh, bet eh, tas eh, nedaudz vēl ir attīstībā. Arī izskatās, kā tas ir ar kopējo platformu. Diemžēl tas nedarbojās, vai šī tā dēvētā profesionāla kāda vai tas darbosies, to mēs arī nezinām. Ko darītu komisija? Tātad novembra beigās mēs publicēsim um, um, mūsu ceļvedi arī, uh, un tad mēs skatīsimies, kādā veidā tas tiek realizēts. Uh, un nākošais būs arī uh, Eh, būs direktīvas izvērtējums 2011. gadā. Nezinu, šķiet, ka tas vēl nav iespējams. Es nezinu, es domāju, man jāskatās, kas būs komisārs. Paldies par iespēju šeit kaut ko uh, teikt. Paldies. Eh Liels paldies jums! Manuprāt, mums visiem ir bijusi iespēja atrast eh, kaut ko kopīgu savos viedokļos. Mēs visi uzsvērām to, ka joprojām ir jāstrādā arī ar nacionālajiem parlamentiem, un par to mēs arī turpināsim runāt mūsu komitejas nākamajās sanāksmēs, iespējams 2010. gadā, eh, tajās sanāksmēs, kas būs kopīgas. Deblasīgums varbūt eh, vēlos pateikties jums par eh, to, ka eh, jūs eh, paudāt, cik svarīgi ir uzticēšanās, un, protams, ka man ir palikuši tikai pāris minūtes, līdz ar to Tātad 16. pants direktīvā ir vēl atkārtoti jāizvērtē pēc iespējas ātrāk, eh, visdrīzāk 2011. gadā tas neizdosies, bet 2012. tad noteikti ir jā, jāuzlabo eh, šī situācija tad līdz mūsu sasaukuma beigām. Paldies visiem ekspertiem par to, ka viņi pietiekam lakoniski izteicās. Paldies eh, maniem kolēģiem, kas paliek līdz pašām beigām. Nav gan daudz jūs, bet tomēr labi, ka esat. Un paldies arī komisijai par sniegtajām atbildēm. Eh, labu vakaru visiem uz redzēšanos!